protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu. Tagad pārējām pie balsojumu skaidrojumiem un vispirms uh, par uh, rezolūciju par stāvokli Ukrainā un pašreizējo stāvokli ES un Krievijas attiecībās. Vispirms uh, uzstāsies Gifrīdas kundze. Vārds jums. Cie dichiaro il mio voto favorevole. Paldies. Es balsoju pār, ņemot vērā to, ka ir jāpieliek pūliņi, lai turpinātos dialogs starp Ukrainu un Krieviju. Sankcijas nevar eh, aizvietot po politisku dialogu. Tam mēs visi piekritīsim. Ir jāatrodas izeja no situācijas un jāatstāja saziņas kanāli atvērti. Pozitīvas reakcijas gadījumā e, mēs varam pārskatīt situāciju. Tīpaši es domāju par to, kas notiek lauksaimniecības jomā. Eppur avendo ascoltato le determinazioni del commissario Ciò. Mēs uzklausījām komisāru Čološu deklarāciju. Tomēr, neraugoties uz to, es uzskatu, ka mums ir nepieciešami skaidri noteikumi, lai ikviena dalībvalsts varētu izmantot un saņemt palīdzību atkarībā no ražošanas specifikas. Ir skaidrs, ka finansējums un fondi ir nepietiekami. Mums ir vajadzīgs Eh, vairāk šo fondu līdzekļu. Gribu atgādināt Itālijas piemēru, jau 200 miljonu eiro ir zaudējumi. Gardīnī. Gardīnī kundze, vārds jums. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paskaidrošu, kāpēc. Mēs nevarējām balsot par šo priekšlikumu un mēs atturējāmies. Šī ir svarīga rezolūcija un mēs atbalstām. Eh, tās bažas, kādas ir Ukrainas tautai, mēs atbalstām Ukrainas tautas centienus, mēs atbalstām arī to, ka ir jā. Ja, sniedz palīdzību uh, rūpniecībai, uh, gan Ukrainā, gan turklāt arī Itālijā, tāpat arī enerģētikas sektorā, kur ir runa par uh, Krievijas ar, ar Krieviju noslēgtā līguma anulēšanu. Eh, sagaidot South Stream. Mēs eh, ceram, ka diplomātiskie risinājumi kļūs aizvien spēcīgāk un risinājums būs politisks. Paldies! Nākošais runātājs eh, Tātjana Ždānoka. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pret šo rezolūciju, esmu pārliecināts, ka tiek sagatavot aizvien vairāk teksti, balstoties uz vienpusēju pie Ukrainas notikumiem. Viens konkrēts piemērs. Vairākos NVO ziņojumos Amnesty International tīpaši Ukrainas valdība tiek apsūdzēta par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem tā saucamajā antiterorisma operācijā austrumos. Bet sākotnējais teksts mūsu rezolūcijas otrajā rindkopā runā par cilvēku tiesību pārkāpumiem, ko būtu īstenojuši Krievu karaspēki un separātisti, un atsevišķos gadījumos valdības spēki. Te raugoties uz to pat, pat pēc gāras NVO konstatējuma izklāstīšanas, šie argumenti tika svītroti ar parlamentu vairākumu. Paldies! Nākošais runātājs Pietikainena. <clears throat> arvoisa puhemies minä puolestaan äänestin. Äh, paldies priekšsēdētāji. Es balsoju pret šo rezolūcijas priekš, äh, projektu. Esmu gandarīta, ka Eiropas Savienībā ir panākta vienošanās par kopīgu līniju pret attiecībā pret šo reģionu un mūsu drošību. Mums ir vajadzīga konsekventa politika cilvēktiesību ziņā, pamatiesību ziņā un lai izvairītos no jebkura veida konflikta. Neaizmirstot to, ka ir jāstiprina mūsu ekonomiskā politika šajā reģionā. Attiecīgi ir nepieciešams stabilizēt situāciju un attiecības ar Krieviju. Šī Ukrainas krīze drošības politika ir tas, kas ekonomiskā krīze bija mūsu finanšu politikai. Mums ir jāapzinās, ka ir vajadzīgs ieturēt vienotu līniju un konsekventu politiku. Sankcijas ir neliels solis uz priekšu, cerēsim, ka tās darbosies. Paldies, un paldies, mēs tagad pārējām pie valsts skaidrojumu par ebolas vīrusu uzliesmojumu. Pirmais runātājs Anna Zaborska. Paldies, priekšsēdētāji. Es augstu vērtēju to, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis skaidru nostāju attiecībā uz šo nopietno krīzi, kas saistīta saistā ar ebolas izplatību. Tās uh, sociālā un ekonomiskā ietekme turpināsies arī pēc tam, kad uh, veselības apdraudējums uh, būs pārvarēts. Tas, šis jautājums skar ne tikai Āfriku, bet visu pasauli. Mums jārīkojas divos virzienos. No vienas puses jāatbalsta pastiprināta uh, efektīvu medikamentu un terapiju izstrāde, un otrs puses jānodrošina karantīna un klīniskā ārstēšana. Uh, Eh, tā būs efektīva tikai tad, ja vietējie iedzīvotāji uzticēsies medicīnas darbiniekiem un valdībai. Bet Liberijas gadījumā tā tas nav, tādēļ Eiropas Savienība jāizmanto diplomātiskie kanāli un visas diplomātiskās iespējas, lai stabilizētu situāciju Liberijā. Paldies, tagad vārds pietikainins kundzei. Paldies, priekšsēdētāji veselības apdraudējumu nedrīkst izmantot, lai iebiedētu cilvēkus. Mēs zinām, ka globālā pasaulē, kur cilvēki un preces brīvi var pārvietoties, arī veselības apdraudējums kļūst par globālu izaicinājumu, un tādēļ mums ir jāstiprina mūsu ātrās rīcības spēja uh, gadījumos, kad uh, pastāv globāli uh, daudznacionāli veselības apdraudējumus riski un uh, infekcijas draudi. Eh, šī slimība ir ļoti bīstama un tādēļ Eiropas Savienībai tiešām ir jāizveido ātrās reaģēšanas sistēma eh, attiecībā uz infekcijas slimībām, ir tīpaši bīstamām slimībām. Paldies! Tagad pārējām pie balsojuma skaidrojuma par situāciju Irākā un Sīrijā un ISIS ofensīvu. Un tagad vārds Arno Tūkundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es priecājos par to, ka beidzot mēs interesējamies par minoritāšu un it īpaši kristiešu likteni tuvējos austrumos, bet jānožēlo, ka šī reakcija ir tik novēlota, ka situācija ir tikai pasliktinājusies šajā reģionā pēc ASV iebrukuma 2003. gadā islamisti, kas darbojas šajā reģionā, ir bīstami un vardarbīgi. Kā mēs varam no vienas atbalstīt vienu pusi vai otru pusi, kā mēs varam pieciest to, ka Turcija joprojām finansē, apmāca un apbruņo šo tā saucamo islama uh, valsti un pieļauj to, ka arī uh, pilsētu ielās tiek rekrutēti kaujinieki. Eiropas uh, Savienības valstīm ir jāieņem skaidra nostāja, lai apkano, apkarotu visas islamistu grupējumus. Paldies. Speaker, Mrs. Dodds. Paldies tālāk, Dodds skundze. Paldies, priekšsarētājs kundze. Mēs visi esam šokēti par drausmīgajām slepkavībām, kuras pēdējā laikā pieredzam tuvajos austrumos, un mums līdzjūtība ir eh, bojā gājušo ģimenēm, Alan Henning ģimenei un viņam pašam, kuram pēdējās dienās ir šie milzīgie draudi. Tāpat arī slaktiņi kristiešu kopienās Sīrijā un Irākā ir svarīgi, lai Eiropas Savienība nākt klajā ar efektīviem pasākumiem, kas palīdzētu aizsargāt kristiešu kopienas un citas minoritātes tuvajos austrumos. Jāpievēršas arī eh, Lorda Bansaida nesenai uh, nāvei, kurš pārstāvēja manu reģionu šeit parlamentā no 79. gada līdz 2004. gadam. Viņš bija kristiešu idejas aizstāvētājs un Ziemeļa īrejas pārstāvs. Viņš arī vēlējās aizstāvēt, izveidot miera fondu. Mūsu līdzjūtība viņa ģimenei. Paldies! Tālāk Petīra kundze. Paldies, priekšsarētāji. Es atbalstīju šo rezolūciju, jo pēdējos mēnešos esam pieredzējuši nopietnas cilvēktiesību pārkāpumu šajās valstīs. Mēs zinām, ka ne tikai Irākā tiek vajāts eh, reliģiskās minoritātes, tā skaitā kristiešu situācija ir brutāla. 1,2 miljoni iedzīvotāji e, ir devušies bēgļu gaidās, pusotram miljonam nepieciešama humanitārā palīdzība, piespiedu e, pāriešana islamā ir ikdienas notikumi šajās valstīs. Visiem musulmaņiem būtu jākaunās par tur notiekošo. Mums jādara viss, e, ko vien varam, lai novērtu novērstu šādu veidu uh, slepkavības teritorijā, kuras tiek apskatīts. Runas brīvība, ticības brīvība ir kaut kas neatņemams cilvēkiem, un jebkurš, kurš mēģina to atņemt, eh, viņam neizdosies to īstenot. Paldies tālāk, Šogorkungs! Paldies, priekšsēdētāji, situācija Irākā un Sīrijā rada ģeopolitisks izaicinājums reģionam. Mēs esam arī pieredzējuši vienu no vissliktākajām humanitārajām krīzēm, tāpat arī traģiska situācija saistībā ar minoritāšu grupām un islamiskās valsts rīcību pret sievietēm un bērniem. Ir nepieciešams, lai starptautiskā sabiedrība nekavēties rīkoties ir jānosoda Islāma valsts rīcība. Ir jāuzsver arī tas, cik svarīgi ir sadarboties visām pusēm Irākā un cerams, ka jaunās valdības izveidošana ir solis pareizajā virzienā. Ilgtermiņā es uzskatu, ka Irākas valdībai uh, ir jāatjauno ideja par iekļaujošu pilsonību, lai visas grupas Irākā varētu mierīgi sadzīvot un atjaunotos uzticēšanās ar viņam. Paldies! Un pēdējā par šo tematu izteiksies Zaborskas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze! oriģinālais priekšlikums par rezolūciju par situāciju Irākā un Sīrijā praktiski nepieminēja kristieši situācija, un kaut arī ISIS teroristi pārsvarā tieši pret viņiem vēršās. Mums izdevās tomēr kopējā priekšlikumā iekļaut divas rinkopus par kristiešu minoritāti šajā reģionā. Apsveicu sarunu vedējus par panākto rezultātu šajā rezolūcijā. Man prieks, ka parlaments beidzot varēja paust solidaritāti kristiešu kopienai kuras tiek vajātas viņa valstīs. Kristieši Irākā savas ticības dēļ tiek vajāti. Viņiem ir atņemts pamattiesības. Viņiem bijuši spiesti kļūt par bēgļiem. Man prieks, ka mums izdevās uzsvērt to, cik ļoti viņi cieš. Šī rezolūcija ir eh, pirmā solis virzībā uz to, lai šie kristieši varētu nonākt atpakaļ mājās. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk ir balsojums skaidrs par stāvokli Lībijā. Žants Luks Šafauzers. Merci, man... Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu grupa un es balsojām pret šo rezolūciju, jo tā vērā situā katastrofisko situāciju Lībijā un pasvītro problēmas, kuras mēs zinām, bet uh, kas bija jānorāda par ieroču apriti, eh, terorismu, par eh, masveidu imigrātu ierašanos Itālijas krastos. Mēs būtu gribējuši, lai tiktu uzsvērta eh, Francijas loma. Diemžēl mana valsts un NATO bija tie, kuri iemeta Lībiju šajā katlā, un mēs gribētu, lai tiktu pasvītrots tas, ka Lībija pirmkārt ir uh, upuris šai azartiskajai un bīstamajai Eiropas un rietumu diplomātijai un pašreizajā situācijā nav noturīgi risinājumi. To... Un mēs tagad pārējām pie balss skaidrojuma par Eh, Izraels un Palestīnas eh, rezolūciju. Pirmais runātājs kārtīkungs. On... Balsoju pret kopīgo rezolūciju, jo, manuprāt, tā no, nosūta Izrēlai vēstījumu, ka tā var turpināt īstenot savu genocīdu pret Palestīnas tautu. Es domāju, ka visā Eiropā tautas būs vīlušās, uzzinot to, ka pat taiskaitā īrijas deputāti ir balsojuši pret rezolūcijām, kas būtu varējis aicināt atbrīvot 34 nelegāli aizturētos palestīnas pārstāvis. Viņi būtu aicinājuši starptautisko sabiedrību izveidot eh, izmeklēšanas komisiju kara noziegumos, ko ir īstenojusi Izraela. Un lai tiktu piemērots asociācijas nolīguma otrais pants jo Izraela turpina pārkāpt cilvēku tiesības un pieprasītu reparācijas no Izraels puses par projektiem, ko ir finansējusi Eiropas Savienība un Izraela ir sagrāvusi savos nesenajos uzbrukumos Gāzai. Mēs esam bieži runājuši, ka Eiropas Savienība ir miera simbols, bet parlamenta rīcība uh, ir simbols starptautiskajai bezdarbībai attiecībā pret nelegālo, eh, nelikumīgo karu, kas tiek vests eh, Palestīnā. Paldies, Dodas kundze, tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Es uzskatu, ka ir vairāki aspekti, kas būtu jāuzsver par parlamentu nostājā pret situāciju minētajā reģionā. Vispirms mums ir jāaizstāv Izraēlas suverēnās tiesības aizstāvēt savas valsts robežas um, pret teroristu uzbrukumiem, bet mēs apzināmies arī milzīgās ciešanas, kas ir gazas sektora iedzīvotājiem eh, šo notikumu rezultātā, un mums ir jādara viss, lai viņiem palīdzētu. Otrakārt, mums arī jāapzinās, cik liela ietekme šīm operācijām ir uz eh, ebreju kopienu drošību Eiropas Savienībā. Tika ziņots par 234 eh, eh, draudiem, kas vērst pret ebreju kopienu šo pasākumu rezultātā Lielbritānijā. Un ir absolūti nepieciešams sūtīt šo ziņu Eiropā, ka reliģiskā iecietība ir vēl svarīgāka nekā jebkad agrāk. Paldies, tālāk, kur tas sunkungs. Eiropas parlamentam ir jānosoda notikumi Gazā. Mēs saskaramies ar um, valsts nozie īstenotiem noziegumiem šajā cietumā zem atvērtām debesīm, e, e, kas ir Gazas joslā. Rezolūcija nav pieņemama sava kautrīguma dēļ, sava satura trūkuma dēļ, tāpēc mēs balsojām pret pieprasām, lai Eiropas Savienība pieprasa no Izraels atcelt blokādi, otrkārt pārtrauktu nelegālos kolonizāciju, Treškārt, nekavējoši humanās palīdzības piegāda Gazē. Ceturtkārt, Palestīnas eh, konsultatīvās padomas un politieslodzīto atbrīvošanu. Piektkārt, lai starptautiska eh, komisija izmeklētu Izraēlas īstenotos skara noziegumus. Un seškārt, lai Eiropas Savienība pārtrauktu asociācijas nolīguma darbību un arī finansējumus, kas tiek novirzīti Izraēlas projektiem, dāmas un kungi. Uh, norādu, ka miera process ir pilnīgā nāves punktā Izrēlas vainas dēļ. Un ir jāpiemēro diplomātiski standarti, lai varētu pārtraukt šo slaktiņu, kas notiek eh, Gazā un Palestīnā. Paldies! Ar to mēs arī noslēdzam balsojumu skaidrošanu šobrīd. Man ir viens paziņojums. Esmu no padomes saņēmusi tās nostāju pirmajā lasījumā kopā ar pamatojumu, skaidrojumu un komisijas nostāju. Nosaukums tiks eh, paziņots šīs sanāksmes protokolā. Trīs mēnešu periods, kura laikā parlamentam ir jāpaziņo sava nostāja, sāksies eh, rītdien, 19. septembrī. Šīs sanāksmes protokols tiks iesniegts parlamentam apstiprināšanai nākamās eh, plenārs.